panākumiem. Tagad sekos balsojuma paskaidrojumi. Seši kolēģi ir pieteikušies šai procedūrai. Nikolas Kontis kungs, lūdzu, vienu minūti. chiudere la plenaria se volete, ma lasciate che i nostri. Labi, kolēģi, jūs varat doties prom no zāles, bet tomēr eh, atļaujiet saviem kolēģiem uzstāties ar balss paskaidrojumiem. Kantis kungs, paldies priekšsēdētāji! Godātais priekšsēdētāja kungs, es gribētu paskaidrot savu balsojumu par vīzu liberalizācijas jautājumiem Rietumu Balkānu valstu pilsoņiem. Kreiso nostāja ir sekojoša. Katram Eiropas Savienības pilsonim ir tiesības brīvi ceļot Eiropas Savienības iekšienē. Mēs esam par to, lai tiktu liberalizēts vīzu režīms Rietumbalkānos. bet mēs balsojām pret Kosovu, jo tur ir problēmas šajā jomā. Atšķirībā no rezolūcijas, no ANO drošības padomas rezolūcijas numur 1247, Kosovas iedzīvotāju brīvu pārvietošanās neveicinās uh, mieru reģionā. Nākamais runātājs Kornēlie kungs, vienmīgi. L'onorevole Cornelia Ernst. Ernst Cornelia, vai jūs esat zālē? Ich habe meinen Text abgegeben. Es uh, savu paskaidrojumu iesniedzu rakstiskā formā. Paldies. Bene, grazie. Paldies, ļoti jauki. Jauki, kolēģi. Milan Mona kungs, vienu minūti. Paldies, priekšsādētāji. Es eh, vēlējos paskaidrot savu balsojumu par Fažons kundzes ziņojumu. Es eh, tautas partijas grupas vārdā, kā Spāņu delegācijas pārstāvis, vēlējos teikt, ka mēs balsojām par šo priekšlikumu, bet 2B eh, apsvērums. Uh, Eh, grozījumā mums nešķiet pieņemams. Tur ir rakstīts, ka komisijai ir jāizveido dialogs, lai varētu liberalizēt vīzu režīmu ar Kosovu un ir jāievieš arī vairākas darba programmas, lai šādu liberalizāciju varētu arī veicināt nākotnē. Protams, ir jau vairāki darba plāni, darba programmas attiecībā uz Rietumu Balkāniem. Es domāju, ka Kosovu nevar salīdzināt ar citām Rietumu Balkānu valstīm. Uh, Spānijas iestādes Kosovu nav atzinušas kā autonomu valsti, un arī ir vairākas citas dalību valsts, kas to nav atzinušas. Mēs balsojām par grozījumiem kopā, mēs balsojām tātad par ļoti daudziem grozījumiem kopā, mēs nevarējām tikai vienu grozījumu izvēlēties, bet mēs nepiekrītam šī konkrētā grozījuma redakcijai. Paldies! Paldies Milan Monkungam, turpin priekšsēdētājs! Korāts Bildes kundze, vienu minūti. Uh, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es vēlējos pateikt tikai to, ka kopīgais paziņojums ir uh, lielisks sasniegums no parlamenta puses, jo tādējādi mēs spējam uzsvērt uh, un atbalstīt procesu, kas piešķirt visiem Rietumu Balkānu iedzīvotājiem bezvīzu režīmu apstākļus. Un tas ir tautas partijas nostāja, kura ir mēģinājusi šo procesu jau sen pamatot juridiski un nolikt uz pareizajām sliedēm. Un tādējādi mums ir izdevies sasniegt šo politisko augstu, augstumu. Un politiskais paziņojums nebija pareizs un radīja nepareizas gaidas cilvēkos šajā reģionā. Vēlējos vēl pateikt, ka Es esmu dzīvojusi Sarajevā pusotru gadu, un eh, es uzskatu, ka bezvīzu režīma izveidošana nākamajā vasarā ir liels sasniegums gan mums, gan arī šī reģiona iedzīvotājiem. Paldies! Turpina priekšsēdētāja kungs. Un tagad es dodu vārdu Leic Frita kungam. Grazie, signore prezidente. Ich möchte mich. Paldies, Paldies priekšsēdētāji kungs. Es vēlējos uh, runāt par ombuda darbību. Es domāju, ka ombudam ir jāpārstāv Eiropas Savienības pilsoņi. Un īstenībā viņš pagājuši gadu izdarīja ko tādu, kas bija pilnībā pretrunā ar viņa kompetencēm, proti viņš ļāva sev ietekmēt zināmu ekonomiski interešu vadīts. Un es domāju, ka šādā veidā viņš nevar rīkoties. Uh, tas nav viņa uzdevums un e, ja mēs runājam par cirkus darbiniekiem, kas vēl joprojām strādā ar dzīvniekiem, šis aizliegums mums vajadzētu to tomēr, e, at, tomēr šādu aizliegumu mums nevajadzētu paturēt spēkā, jo ir ļoti maz cirkus darbinieku, kas joprojām strādā ar e, tādiem mežonīgiem zvēriem, un mēs ne, nevēlamies kaut kādā veidā konkurences kropļot Eiropas saimnībā. Paldies! Paldies! Turpin priekšsēdes! Man ir liels gods šorīt eh, mūsu sēdē sveikt delegāciju no Kanādas parlamenta. Kanādas parlamenta delegācija sēž viesu tribīnēs. Kā arī delegācijā ir Kanādas eh, pārstāvniecības pārstāvi. Sveicināti šeit!